Sir Robert, can we start? Okay, that's... Robert, vai mēs varam sākt? Ļoti labi. Mums bija vajadzīga tā atļauja. No, no, I, I did that because every time he does first. And... Es to izdarīju tāpēc, ka parasti viņš to dara pirmais, un šobrīd man izdevās tomēr pašam uzdot šo jautājumu. Sāksim darbu Šodien mums ir liels gods un prieks tikties ar Kristianu Lefleru, kurš ir Eiropas ārējās darbības dienesta izpildu direktors Latīņa Amerikas, Centrāla Amerikas reģionam. Viņš jums pastāstīs par to, kā norit sarunas ar Kubu, bet ne tikai. Viņš eh, pastāstīs arī par citām attīstības tendencēm Latīņa Amerikā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātājs. Ceru, ka. Um, prieks mums būs visiem. Man arī ir liels gods. I pastāstīšu sākumā nelielu pārskatu par situāciju, kādā mēs esam saistībā ar dažādiem procesiem. konsolidējot, uzlabojot mūsu līguma attiecības ar Latīņu Amerikas valstīm. ja mēs tā varam izteikties, tad jaunais uh, smilšu kastes rotaļu biedrs Kubā ir Rauls Castro, Fidela Castro brālis, kurš. Un mēs nesen esam saņēmuši mandātu risināt sarunas sadarbības um, sarunas par sadarbības eh, nolīgumu ar Kūbu. Tas ir bijis eh, nedaudz pretrunīgs, par to ir ilgi domāts eh, dalību valstu vidū, pirms dalību valstis izšķīrās par savu soli. Es domāju, ka ir būtiski uzsvērt, ka šī, šī sārunu mandāta mērķis ir mērķis panākt vienošanās ar Kubu, kā ir noteikts mandātā, nav būtiski mainīt mūsu politiku pret Kubu. Mēs mēģināsim turpināt sakot saviem mērķiem, bet mainīsim pieeju un varbūt procedūras būtiskākie mērķi. Es politikai Kubā ir zinām jau labu laiku Šie mērķi ir atbalsts pārmaiņām un modernizācijai šajā salā, kā arī cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un Kubas pilsoņu pamatiesību, brīvību paplašināšana. Šie mērķi paliek nemainīgi un ir skaidrs, tas ir skaidri redzams arī no padomas saņemtajā sarunu mandātā, ka tam būtu jābūt mūsu nolīguma pamatmērķim. Bet kāpēc tad ir nepieciešams pārmaiņas? Iemesls būtībā ir tāds, ka situācija attīstās. Protams, ka šī attīstība nav strauja, ir nepieciešama pacietība, sakot šīm izmaiņām, tomēr šādas izmaiņas notiek, un tās ir diezgan būtiskas. Gan ekonomikas jomā, gan sociālo struktūru jomā, un zināmā mērā arī jomās, kas būtībā ir politiskās, politisko tiesību un politisko procesu centrā. No Kubas puses mēs dzirdam, ka arī viņi vēlas, lai šis process uh, virzītos priekšu ātrāk. Tomēr mums ir jāraugās, kā mēs, uh, ar ko mēs varam pavadīt šo pārmaiņu procesu. Tas tad arī ir nolīguma mērķis. Tas mums dotu pamatu, gribēju teikt stingrāku pamatu, bet uh, mums jau šobrīd nav nekāda nolīguma ar Kubu un arī nav attiecīga pamata. Un tas mums varētu dot šādu satvaru, kurā veidot dialogu un sadarbību tā labā, lai mēs sasniegtu savu mērķi, atbalstītu pārmaiņas, plašākas brīvības plašāku iesaistīšanos Kubā un labāku dinamiku, kas nāktu par labu Kubas tautai. Es jau notiek sadarbība ar Kubu diezgan ilgi, tā turpinās 25 gadus. Daļu no šī laika sadarbība bija pārtraukta, bet uh, 88. gadā tā tika atsākta, un es ceru, ka uh, tā turpināsies. Ar Kubu notiek dialogs, kas ir diezgan neregulārs, augsta līmeņa dialogs un daudz regulārāks tehniskais dialogs, sarunas ar tehniskajiem ierēģiem, piemēram, lauksaimniecības jomā, uh, katastrofu novēršanas jomā, klimata pārmaiņu jomā un, protams, arī būtiskākos jautājumos tādi kā cilvēktiesības. Un mēs gribētu stiprināt arī šo dialogu, radīt tam stingrāku pamatu un tāpēc visos šajos dialogos mēs eh, varam runāt par izvēle, kas veikta sadarbības ietvaros. Šis saruna mandāts principā ir skaidrs jau daudzus gadus. Godīgi runājot, šo principu īstenošana ko ir veikušas. Ir bijusi diezgan veiksmīga, plaukstoša raiba. Daudzas dalībvalstis pašas ir parakstījušas sadarbības nolīgums ar Kūbu. varbūt īstenojot atšķirīgus punktus no ES kopīgajām politikām. Un reizēm veidojot zināmu saikni starp tiem. Un tāpēc uzskatu, ka kopīgs nolīgums mums varētu ļaut panākt uh, kopēju, plašāku redzējumu par ES sadarbību ar Kūbu. Es domāju, ka tas nāktu par labu mums visiem, kā arī Kūbai attiecībās ar Eiropas Savienību. Tad, ja šī pieeja būtu aptverošāka un viendabīgāka. No padomes eh, sarunu mandātu mēs saņēmām 10. februārī. Esam runājuši arī ar Kubas valdību un informējuši viņus, ka šobrīd mums ir mandāts uzsākt sarunas. Mēs no viņu puses esam saņēmuši formālu apstiprinājumu, ka arī viņi ir gatavi iesaistīties šajās sarunās. Sarunas pagaidām vēl nav sāktas tā iemesla dēļ, ka eh, nav panākta vienošanās par eh, sa, sa, savietojamiem eh, termiņiem, un mēs gaidam no Kubas puses kaut kādu informāciju par to, kad viņi tīri tehniski būs gatavi uzsākt šīs sarunas. Un priekšsādātājs var jums īsumā pastāstīt arī, kāda ir situācija ar citiem notiekošiem procesiem. Šī nedēļa būs uh, svarīga divu sarunu kontekstā. Šīs nedēļas beigās 21. martā Briselē notiks Merkosur galveno sarunvedēju tirzniecības jautājumos sanāksme. kuras mērķis ir paraudzīties, cik tālu mēs esam pavirzījušies jautājumā par divpusēju biroju izveidu tirsniecības jautājumos, kas mums ļautu ieviest jaunu dinamiku Eiropas un Merkosur sarunās un pavirzīt šo procesu uz priekšu, cerams, līdz veiksmīgam uh, noslēgumam relatīvi īsā laikā. Starp Mērkosur valstīm pastāv būtiskas viedokļu atšķirības par to, kāds šis piedāvājums varētu izskatīties. Pagaidām mēs to neesam redzējuši, mēs par to esam tikai kaut ko dzirdējuši, saklausījuši, un mums joprojām ir jābūt pārliecinātiem, ka tas būs nodrošinās pietiekamu ambīciju līmeni sarunu pēdējai stadijai. Mēs uh, esam cerību pilni, bet nesam pilnībā pārliecināti, ka uh, mums izdosies panākt apmierinošu piedāvājumu, un es ceru, ka šīs nedēļas beigās uh, mans kolēģis, kas uh, nodarbojas ar tirzniecības jautājumiem, vērtē situāciju pēc šīs sanāksmes. Uh, Mēs no savas puses esam gatavi aktīvi iesaistīties un turpināt šo procesu, arī runājot par jautājumiem, kas eh, neskar tirzniecību, kas eh, skāra es un Merkosur vienošanās eh, dialogu un sadarbības nolīgumu. Tur, protams, vēl ir dažas neatrisinātas problēmas, tomēr tās ir relatīvi maznozīmīgas, ja salīdzinam ar problēmām tirzniecības attiecībās. Nākamnedēļ Ekvadorā sāksies otrais, otrā formālā saruna kārta. Lai iekļautu Ekvadoru daudzpusējā tirzniecības nolīgumā ar Ekvadoru un Peru. Un janvārī pēc vairākām sagatavošanas uh, sanāksmēm uh, un sanāksmēm, kas notiek pagājušajā gadā, mums bija tikšanās, kas bija ļoti daudz sološa. Šķita, ka mm, Ekvadorai bija skaidrs, kas tai ir jādara, lai īstenotu nolīgumu, kas jau pastāv ar Peru, bet uh, tur pastāv arī izaicinājumi, jo Ekvadora gribēja runāt par problēmām, uh, vairākās jomās, kur uzskata, ka Ekvadora ir pelnījusi īpašu attieksmi ņemot vērā sociāli ekonomiskās atšķirības starp uh, viņiem Kolumbiju un Peru. Un viņi pieminēja arī uh, citus jautājumus, piemēram, uh, netarifu barjeras, kas parādās attiecībās ar Ekvadoru pēdējo mēnešu laikā un kas neveicina progresu. Par spīti centieniem, ko mēs esam ieguldījuši šajās sarunās. Bet, jebkurā gadījumā, mums ir jāvērtē, ko mēs panāksim nākamajā sarunu kārtā nākamnedēļ Kītau Mēs strādājam pie divu pastāvošu attiecību ietveru uzlabošanas, proti ar Meksiku un Čīli. Ar Meksiku mēs esam izveidojuši ES un Meksikas kopēju darba grupu, kas strādā ar globālas vienošanās trim pīlāriem - sadarbību, dialogu un tirzniecību un ekonomiku. Meksiko Mehiko februāra beigās notika šīs darba grupas trešā sanāksme, mums izdevās panākt ievērojumu progresu, izstrādājot kopēju redzējumu par to, kāds eh, nākotnē varētu izskatīties šis aktualizētais nolīgums. Tuvāko mēnešu laikā mums ir paredzēts vairākas tikšanas, eh, vairums no tām būs eh, virtuāls tikšanās, izmantojot video konferenču iespējas, varbūt arī tikšanās um, dzīvā formātā nedaudz vēlāk šī pavasarī. Un ņemot vērā to, ka rudenī mēs uh, plānojam atsākt darbu uh, normālā režīmā, uh, Mēs eh, gribētu līdz eh, tam laikam panākt eh, vismaz redzējumu par to, kādai šai sadarbībai vajadzētu būt. Mēs redzējām, ka Meksikas puse mm, pagājušajā gadā vēlējās uzlabot sadarbību ar ASV, noslēdzot brīvās tirzniecības līgumu, bet ne ASV, ne Meksika negribēja uzreiz piekrist uh, sadarbības uh, līmeņa uzlabošanai ar ES, no sākuma mēģinot panākt sarunu noslēgumu ar Kanādu un ASV, un ņemot vērā to, kas ir noticis pēdējo 12 gadu laikā, ņemot vērā ES un Kanādas sarunas, kā arī sarunu turpināšanu ar ASV, mums vajadzētu būt arī ambiciozākiem un uh, pāriet pie jauna attiecību līmeņa arī saistībā ar Meksiku. Es ceru, ka tas būs ambīcija līmenis, kas uh, komisijas dienestiem ļaus līdz rudenim izstrādāt uh, attiecīgu priekšlikumu. Protams, ka vēl ir jāveic uh, situācijas izpēte, bet es ceru, ka mums izdosies uh, izstrādāt mandātu līdz gada beigām, lai šo procesu varētu uzsākt. Arī ar Čīli mēs uh, esam viensprātis par principu, ka vajadzētu aktualizēt uh, asociācijas nolīgumu. Pirms pāris mēnešiem mēs esam saņēmuši viņu priekšlikumus par to, cik tālu tam vajadzētu iet. Viņi mm, ir pauduši cerīgu nostāju, un šobrīd mēs ar Čīles iestādēm uh, risinām sārunas, mēģinot saprast, vai ir iespējams paaugstināt ambīciju līmeni, lai tas uh, tuvotos mūsu vēlmēm. Un tas nav pārāk tālu no tā, ko mēs gribam panākt sarunās ar Meksiku. Tas atbilst arī uh, tam modelim, ka mēs uh, vēlamies plašas nolīgums ar visu klusā Okeāna reģiona alianses četriem lielākajiem spēlētājiem. Tomēr sarunas ar Čīli droši vien ilgs nedaudz ilgāk. Un šī gada otrajā pusē es ceru, ka mums būs skaidrāks redzējums par to, kā mēs varam turpināt attīstīt attiecības ar Čīlu. Piedodiet priekšsādātāji, ka es tik ilgi stāstīju par sarunās panākto progresu. Paldies, Vārts Salafrankas kunga. Paldies, un paldies Laflēr kungam eh, par šo uzrunu, par sniegto informāciju. Tiešām bija interesanti uzklausīt tādu plašu pārskatu par to, kas nav un attiecībās starp Eiropas Savienības un Latvijas-Amerikas eh, valstīm. Nu, nepieciešama notikumu attīstība un dinamika šajā jomā, jo sevišķi ņemot vērā situāciju Eiropas eh, Savienībā pat labā, un tāpēc ir eh, svarīgi apzināties, eh, kādā virzienā stūrējam, un kas notiek tā ir alaži piesien no mūsu ārlietu prioritātēm. Mūsu attiecības Latvijas valstīm mums vienmēr bijušas svarīgas. Kas attiecas uz Kubu? Jūs pieminējāt ministru padomu sanāksmi un uh, noteicis izmaiņas, kas uh, briest šajā valstī. Bet uh, saruna norādes, uh, lai panāktu vienošanos ar uh, Kubu, kas tika apstiprināta Eiropas padomē. Nu, saprotu, ka Kuba ir uh, patiesībā vienīgā Latvijas valsts, kas vēl nav panākusi nekādu noliegumu ar Eiropas Savienību. Nu, mēs esam pauduši atkārtot bažas, ka, par nu, kādēļ. Cilvēktiesību joprojām bēdīgais stāvoklis uh, šajā valstī. Uh, Un to gan varētu teikt arī par citām valstīm, bet tieši attiecībās ar Kubu ir šādas lūk anomālijas. Ārējās rīcības dienas ir norādījis, ka Eiropas parlaments nav līdz nekādus šķēršļus sarunu mandātam. Mēs vēlaši ārkārtīgi delikāti esam piegājuši šim jautājumam. Un es un mani kolēģi arī bez problēmām esam varējuši jebkurā laikā apciemot, apmeklēt šo valstu un novērtēt situāciju uz vietas. Lūk, nu, tāpēc vēlos uzzināt no jums, pēc kāda kalendārā grafika jūs grasāties strādāt, kad mēs varam sagaidīt kādus konkrētus iznākumus un kad varētu uzlaboties politiskā sadarbība un dialogs ar Kubu. Cik zinu, tiek atvērta arī ministru padoms, ja Eiropadoms pat secinājumu par šo jautājumu. Es vēlētos zināt, cik lielā mērā tad eh, šie secinājumi ir noprieduši un ko varētu sagaidīt no šī nolīguma ratifikācijas procesa. Nu, un tāpat arī man ir gandrīz, ka Ekvadora ir iekļauta daudzpusējā nolīgumā ar Kolumbiju. Arī to sarunas ar finišu taisnē. Nu, un eh, šai ziņā es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs vērstu ekvadoriešu vairs iestāžu uzmanību uz eh, to, ka Viņiem ir jāņem vērā Eiropas eh, uzņēmuma intereses Ekvadorā, jo sevišķi gaidot eh, otrā raunda sarunas. Runājot par Merkusūru grupas valstīm un attiecībām uz šīm valstīm. Pats esmu bijis iesaistīts sarunās ar Merkusūru partneriem un sarunas bija diezgan tādas frustrējošas. Mēs redzējām, ka bija virknē šķēršu, kas mums neļāva iet tālāk par ceturtā gada nolīgumu. Un eh, mēs, protams, mēģinam aizpildīt laisas, eh, lūk, šajā mūsu sastapja attiecību punktā, jo jautājums ir eh, nu, tāds nu, horizontāls faktiski. Mēs runājam par iedzīvotāju interesēm un arī par uh, eh, IKP īpatsvaru. Šeit uh, ir pārstāvēts diezgan liels Latvijas Amerikas valstu IKP. Nu, ko mums vajadzētu sagaidīt līdz marta beigām, attiecīgi, lai um, uzlabotu šo situāciju? E, y Chile, y a su renovación, Runājot par mūsu attiecībām ar Meksiku un Čīli un, eh, un Nefēra kungs ļoti labi apzinās man nostāju šai sakarā. Eiropas Savienības un Sēlāku valstu galotņu tikšanās reizē pērn tika piešķirts mandāts divām darba grupām mēģināt uztaustīt tās jomas, kurās eh, varētu nākotnē darboties mūsu kopējais nolīgums. ir notikušas būtiskas uh, sektorālas reformas Meksikā, kas atstās lielu ietekmi uz uh, dažādiem tautsvencības sektoriem un var atstāt arī negatīvu ietekmi uz Eiropas kompānijām, sevišķi telekomunikāciju un enerģētikas jomā. Esam daudz uh, darba ieguldījuši šajā jomā. Daudz enerģijas šajos procesos ieguldīts. Nu, vajadzētu mēs redzēt kādiem augļiem. Laika mums rīcībā vairs nav daudz. Arī locekļu šeit nav daudz. Es ceru, ka varēsiet atbildēt pilnībā uz maniem jautājumiem. Nolīgums ar ASV, e, protams, ir eh, mūsu augstākā prioritāte, bet uh, līdzīgi nos, nolīgumu pan, panākt un noslēgt ar Meksiku būtu daudz uh, ātrāk. Es domāju, ka vajadzētu izmantot iespēju, kas mums pavarās. koncentrēties uz sarunām ar Meksiku, nevis uz ASV, kā pat labāk tas šķiet eh, ir noticis. Mums vajadzēja pārskatīt mūsu prioritātes, lai mēs varētu adekvāti aizsargāt Eiropas Savienības intereses, jo sevišķi Meksikas un Čīles gadījumā. Kāds ir kalendārs grafiks sarunām ar šīm valstīm? Paldies, Jan, Janis Kungs, un tad vēl turpmākajiem. Un, ja jūs varat iekļauties trīs minūšu runas laikā, tas būtu lieliski. Jo mums galu galā vēl ir eh, jāpēc laiks atbildēm. Jā, paldies. Nu, es nevēlos, lai eh, tiešām 20 kolēģi, kas vēlās izteikties, te gaidītu, tagad izteikšos īsi, jo kolēģis jau šo to pateica. Pirmkārt, paldies. Um, ārējā dienesta pārstāvim par šo pārskatu. Bija diezgan interesanti uzklausīt jūsu sniegto aktuālo informāciju. Un 40 gadus mēs esam tā diplomātiski izteikušies par situāciju šajā reģionā, bet uh, konkrēti rezultāti nav. Ja mēs tā uh, faktiski mēģinātu rezumēt, ko jūs sacījāt. Ja izmestu visus skaistos apzīmētās un īpašības vārdus, tad faktiski jūs runas saturā nekas daudz nav. Jūs noteikti ziniet eh, man personisko viedokli par situāciju reģionā. Esmu daudz eh, ceļojis, eh, pēdējā laikā apmeklējis, piemēram, Kubu. Man nelegāli izraidīja no Kubas tādēļ, ka nepieklājīgā veidā, starp citu. Un es. Eh, uzklausot jūsu sacīto par, eh, par Kubas eh, amatpersonām, nu, viņi teikt, vasarā īsti zagļu banda, es samaksāju par vīzu, un tad man izmet no valsts un atmaksāja man naudiņu arī, tā kā nu, es esmu ārkārtīgi neapmierināts. Lūk, tā kā sarunās ar Kubu atgādniet viņiem, ka viņi man joprojām ir parādā. Nu, es ceru, ka jūs un, un citus uh, Eiropas saimnības sarunu vedējus uh, šādā nelegālā vīsēna valsts uh, neizraidīs. Nu, labi, varbūt izspēstajiem solījumiem, ka jums nesekos uh, Kubas čekisti būtu pārāk daudz prasīts, bet nu, vismaz vajadzētu panākt, ka jūs neizmet, neizraidīt nelikumīgi no valsts. Nu, te es nemēģinu kādas personiskās ambīcijas apmierināt, bet kaut galā bija oficiālā statusā, kā Eiropas parlamenta deputāts, nu, ļoti nepatīkama situācija bija. Bet eh, vēlos īsti pieminēt arī sarunas ar Merkusuru, kas salaži bijušas ārkārtīgi svarīgas. Nedomāju, ka man vēlreiz vajadzētu uzsvērt eh, to, cik svarīgs ir šis eh, reģions mūsu kopējām interesēm. Nu, tagad mūsu pilnā termiņš jau tuvojas beigām, bet joprojām mūsu uh, rīcībā nav, nav datuma, vismaz, nu, provizoriska datuma kaut vai tam, kad tiks noslēgts uh, nolīgums ar Merkursūru valstīm. Situācija tiešām diezgan nožēlojama. Nu, cerams, ka šīs sarunas neizgāzīsies, vismaz tik daudz mēs varam cerēt. Es ļoti vēlētos, lai šis nolīgums eh, stātos spēkā. Mēs parakstītu strateģisko sadarbības eh, līgumu starp Eiropas Savienību un Merkusvaru valstīm. Nākamais runātājs trīs minūtes. Jūsu angļu valoda ir tik eh, perfekta, ka nu, uz brīdi noturēju jūs par savu tautieti, bet droši vien tā nav. Lai nu kā, paldies par, par jūsu runu, apsveicu jūs par iecelšanu amatā. Es arī uzskata Latviju Ameriku par uh, savu draugu reģionu, un divi, ka mums šeit nav nec spāņu, nec portugāļu deputāti, bet lai nu kā mums ir liela interese par situāciju Kubā un stāvokli ar cilvēktiesībām un cilvēktiesību pārkāpumiem šajā reģionā. Un nu, kamēr vien pie varas tiešām netiešā veidā ir Kastro uh, brāļi, ir maz uh, cerība, ka režīmā kaut kas varētu mainīties. Bet, nu, kādien, protams, Kuba mainīsies, situācija tur uzlabosies. Un eh, līdzīgi arī Maduro režīms Venezuelā, tur arī līdzīga situācija. Bet, eh, rezumējot, eh, jau politiskās norises mūsu reģionā, ekspansionismu tieksmes no Krievijas puses, Ukrainā, tāpat arī Ķīnas svaigākās ambīcijas ir svarīgi, lai mēs, ne tikai Spānija un Portugāla, bet arī Lielbritānija un citas valstis, un, kādās jā, mūsu ārlietu sekretārs arī ir, uh, pilns apņēmības eh, uzsākt eh, jaunu politisko dialogu ar Latviju Ameriku, uzlabot eh, tirsniecisko sakars gan divpusējā, gan daudzpusējā veidā. Nu, varbūt jūs varētu pakomentēt kontekstu kopā. Nu, protams, svarīgākais jautājums būs TTF nolīgums nākamajam parlamentam, nu, nafta nolīgums ir spēkā. Redzam, kā attīstās transatlantiskā um, sadarbība, ar, tāpat arī sadarbība ar Kolumbiju, Meksiku, Čīli. Citas valdības nedaudz izolētas, tās varbūt ir mazāk demokrātiskas, vairāk totalitāras un populistiskas. Nu, kāda ietekme tas atstāja uz sadarbību ar Āzijas demokrātijām un Japānu, piemēram? Kā ir vai nākamajos 10-20 gados eh, varētu izveidoties kopēju vērtību, demokrātisko vērtību? telpā, sākot Latviju Ameriku un līdz Japānai, ja mēs skatāmies vairāk tajā virzienā, nevis uz austrumiem. Paldies. Well, thank you. <clears throat> Now, Mrs. Lūzin, please. Paldies, Lūzes kundze. Nu, paldies un paldies arī par prezentāciju. Izteikšos īsi. Vēlos īsi atgādināt, ka mana frakcija Eiropas Savienības soli uzsākt divpusēju sadarbību ar Kubu uztver uh, ļoti pozitīvi. Un mēs ceram un vēlamies, lai sarunas par uh, politiska dialoga turpināšanu, izveidi un par sadarbības nolīgumu un sarunas uh, par šiem jautājumiem notiks savstarpēji respektējošā veidā un ietekmējot Kubas suverenitāti. Ievērot suverenitāti. Un nu, Kuba tiešām vienīgā valsts pasaulē pat laban ar kuru Eiropas Savienībā ir nu, tieši tāds tās augtais kopējais eh, skata punkts, un tas ir tāds īpašs, eh, īpašs situācija, neatkarīgi no cilvēku tiesību stāvokļa vai, vai politiskās stācijas valstī, cit, citām valstīm šādu kopēju punktu nav. Eh, ir nepieciešams tiekties pēc situācijas stabilizācijas ar, tātad sarunās ar kogu un cerams, ka tuvākā laikā tas arī notiks. Paldies. Thank you, Mr. Paldies, Kaisadorf kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādētāji. Nu, Kuba tas tāds nebeidzams eh, stāsts. 2000. Nu, gadā it kā bija kaut kāds izrāviens, tad solis atpakaļ. Mūsu attīstības eh, ministrs solīja, ka būs tuvināšanās un tā tālāk, un, bet nu, tad viss eh, pārtrūkums beidzās. Nu, kamēr Kastro brāļi būs pie, pie stūras, nekas tā tur nenotiks arī. Ja viņa rokās ir bari. Vairāk kārt esmu bijis Kubā un esmu par to pārliecinājies. Nu, Kubas eh, tautai nepatīk, ka no ārpuses kaut kur no dažādiem virzieniem, jā, ja, no dažiem parlamentiem un tā tālāk, viņiem kaut kas tiek uzspiest. Nu, ka mēs mēģinām savā ziņā konstatēt, ko viņi dara. Viņi ļoti lepni, tikpat lepni kā spāņi man jāsaka. Ja? Viņi bieži saka, nu, nu kur nevajag te atkal vecās koloniālās uh, tradīcijas atdzīvināt un tā tālāk. Nu, Mārta beigās būs uh, 50 uh, gadi, kopš eh, notika puķis Brazīlijā. Nu, un cik daudz laika pagāja kopš, ka nu, no koncertajām aprindām un tā tālāk tika panākts uh, tur, tāda noteikti attieksme. Un industrija ir eh, pārbūvēta Volkswagen stupulēm, ko tur viss ne. Bet mēs pārmetam joprojām, pārmetam dubultos standarts. Ķīnā mēs vispār nezinām, kas tur sākumā būtu jādara. Un eh, ar kur Kuba arī dzen. Ar Krieviju mēs esam piesacīgāki, ja mēs runājam par sankcijām. Nu, tā sākumā cietīs uh, Vācijas uzņēmēji, lai gan citi kliedz par to viss skaļāk, bet kliedz tāpēc, ka viens maksā mazāk. Uh, Nu, kā būs ar sarunām Kubā? Un kā jūs vērtējat Madoru lomu Venecijālā, salīdzinot ar situāciju Kubā? Nākotnēs 69. gadu, lai cits nebūtu nepateikami. Raķešu krīze, ka Krievi grasījās uzstādīt raķēdes Kubā, un tad Kenedijs sacīja, nu tad būs karš. Nu, varbūt ir palīd, izpalīdzīgi paspēt soli atpakaļ pagātnē un par Merkusūru. ar Kristīnu Kiršneru. Argentīnā mums ir liels problēmas. Ja mēs vēlamies noslēgt nolīgumu ar Merkusvaru valstīm, jāpanāk, lai tas būtu funkcionējuši. Jo arī par Merkusvaru mēs jau mūžīgi diskutējam gadu, gadiem ilgi, un progresa nav. Ir svarīgi, lai būtu apusēji, ieteikuma apusējs efekts, nevis tikai no vienas puses. Paldies. Well, thank you very much. Paldies, iespēju atbildēt. Paldies priekšstādātāji, paldies cienījumiem locekļiem par par eh, deputātiem, par jautājumiem. Nu, sākšu ar kontekstu. Tātad Tānita kungs pieminēja, ka ne, nepieciešams paturēt plātā, prātā plašo kontekstu. Un, nu, jā, mēs neesam tautieši, bet esmu nu, uzturējies ilgāk laika jūsu valstī, lai gan man pēc kāda laika piemītošais kārtības akcents tagad man vairs eh, tās cīd nepiemīt. Vai godīgi sacīt, ja mēs vēlamies būt godīgi pret sevi, ka paraugoties, kas notiek pasaulē. Rietumu puslodes valstis, gan centrālās, gan Latīņa Amerikas, tad Dienvidamerikas valstis, Droši vien ir tās, kas pēc eh, sabiedrības sociālās vīzijas ir mums vistuvākās. Proti, tas skatījums, tas redzējums, kādām būtu jāizskatās sabiedrībām un eh, kādām būtu jābūt attiecībām starp eh, sabiedrību, varu un individiem. Jā, šī modeļa ziņā mēs esam vistuvākie Latvijai Amerikai vai viņi mums. Nu, tam pamatā ir tradīcijas, vēsture, valoda, bet arī ievērojamais progress, kas notiek un ir panākts te vai visās um, Latvijas Amerikas valstīs. Un Karību jūras reģions ir daudz citāds stāsts, uh, neliels, bet uh, dzīvīgs demokrātijas tur ir uh, pastāvējušas jau kopš neatkarības iegūšanas, bet te vai visu Latviju Amerikā, visā Latviju Amerikas teritorijā tiešām panāks ievērojams progress ceļā uz atvērtu demokrātisku sabiedrību un valsts pārvaldi. Un runājam par plašāko kontekstu. Tātad mums būtu jāatzīst, nu, te, līdzīgi kā te vai visas no Latvijas Amerikas valstīm atzīst, ka, protams, šī procesa konsolidācijas ceļā vēl ir daudz šķēršļu. To es sauktu par pārēju no um, tāds formāls demokrātijas uz uh, efektīvu, caurskatāmu, reprezentīvu pārvaldību reāla demokrātija. Ja nu formālā demokrātijā notiek vēlēšanas, jūs tur būsiet virsroku un tad pie, turpmākos piecus gadus jūs dariet, ko gribiet. Tas nav stabils modelis, tas nav tāds modelis, pēc ko teiktos mēs. Un tas arī nav tāds modelis, eh, ko atbalstītu Latvijas Amerikas pilsoņi, balstot, tātad piedaloties vēlēšanās un, un, un balsojot par savām valdībām. Šis izmaiņas turpinās, tas dod iespējas papildus dialogu, sadarbībai. Tas dod iespējas pieredzes apmaiņai starp uh, Eiropas Savienību un Rietumu puslodes valstīm. Un tie ir tieši tādi dialogi, dialogu veidi, kuros mēs eh, iesaistamies. Tās ir tās sadarbības jomas, kuras mēs uh, mēģinām padziļināt. Un to mēs darām gan um, ambiciozi, ar, ar tādām godkāri, gan, kā man labi patiktos, domāt arī ar aizvien pieaugošu sastarpēju uzticību starpībā ar šīm valstīm. Nu, pat šajā sanāksmē ierados no nu, Eiropas Savienības un uh, Meksikas uh, cilvēktiesību dialoga grupas kārtējās sanāksmes, un pēdējos gados šajā jomā Meksikā ir panākts tiešām ievērojams progress. Nu, sākumā no viņa puses bija vērojams tāds, tāds, skep, tāda skepse, aizsargājās savā ziņā, viņiem tād, tādas asociētas pozīcijas, un pilsoniskā sabiedrība ar neticību iesaistījās šajos procesos, un tad eh, tagad mēs redzam, ka ir daudz pašu kritikas, daudz jautājumu pēc, eh, daudz vēlmes sadarboties aizvien jaunās jomās, un aktīvi pilsoniskās eh, sabiedrības iesaist šajos procesos. Nu, tas tiešām ir noticis pāris gadu gaitā, pateicoties šim dialogam. Es varu pinēt nevienu vienu šādu piemēru. Lūk, tā kā domājot par plašāko kontekstu kopumā, mums ir visas eh, izredzes eh, panākt to, ka līdzīga darba kārtība nospēlēja mūsu attiecībās un sarunās ar visām rietumu puslodes valstīm, sākot Kanādu, beidzot ar Čīlu. Nu, temps var būt atšķirīgs, rezultātu var, varbūt likt nedaudz eh, pagaidīt, kā sarunās ar Kobu, bet esam pārliecināts, ka arī tur, šajā kopējā kontekstā, mēs uh, agrāk vai vēlāk uh, panāksim labu progresu. Atbildot Sala Frankas uh, kunga jautājumu, man, man būtu sarežģīti nāk klājā tagad ar konkrētu sarunu kalendāru, kādā tempā tad uh, sāksim šīs sarunas ar Kubu. Nu, mēs esam tikai starta, tātad pozīcijā tagad Mēs ierosinājām šādus tādus datumus, ko vieši to, nu, tos noraidīja. Bet nu, tas vien ir grafikas atskaņošanas jautājums. Te nav nekādas spēlītas vai, vai zemūdens akmeņi no mūsu puses vismaz ne. Un uzsākot šīs sarunas, es eh, sagaidu, ka nu, saruna temps vai būtu tāds, ka katru otro mēnesi būtu kādas eh, formālas eh, sarunas sesijas un starplaikā būtu neformāli kontakti tehniska sagatavošanās, nu, kādu progresu mēs panāksim, nu, tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā tad Kubas puse reaģēs uz mūsu piedāvājumiem. Kubieši apzinās, ka vienošanās Eiropas Savienība, protams, ka balstīsies uz parastajām normām, pārvaldība, cilvēktiesības, nu, eh, masas iznīcināšanas līdzekļu neizplatīšana. Nu, neformāli viņi ir uh, apstiprinājuši, ka viņi to neuzskata par problēmu. Nu, kā parasti es uh, sagaidu, protams, ka būs jāpiestrādā pie detaļām, bet par principiem mēs jau tagad esam viensprāts. Viņi apzinās, ka mēs uzsākam šīs uh, sarunas, balstoties mūsu kopējo nostāju, un uh, es viņiem nevaru piedāvāt uh, nekādas perspektīvas, nekādas garantijas attiecībā uz to, nu, kad tad. Uh, šī kopējā nostāja varētu pamainīties. Dalība valsts padomē ir vienbalstīgi nobalsojušas par šo nostāju, nu, un, attiecīgi, šo lēmumu anulēt var arī ar vienbalstīgu lēmumu. Bet tā katrā ziņā esam vienojušies ar Kubas partneriem, ka, neskatoties uz to, neskatoties uz šo kopējo nostāju Eiropas padomē, turpināsies sarunas, gan paturot prātā šīs sarunas pamatprincips, šīs šīs eh, vienotā uzstādījuma pamatu princips. Nu, ja par sarunām ar Ekvadoru. Nu, šeit situācija ir vienkāršāka, jo mēs aptuveni zinām, kāds ir gaidāmais rezultāts. Nu, pamatā rezultāts būs līdzīgs tam, kā, kāds pat labam figurēja sarunās ar uh, Kolumbiju un Peru. Un, nu, savā ziņā tās nav jaunas sarunas. No tāds nedaudz jauns pavērsiens, varbūt saļinās jau esošajā satvarā. Un, protams, tas tiks nedaudz pielāgots konkrētās valsts īpatnībām, bet eh, nu, manam iespējas tur ir salīdzinoši nelielas. Un tā nav valsts, kas tik ievērēm atšķirtos no divām kaimiņu valstīm uz ziemeļiem un dienvidiem. Nu, ar to es eh, domāju, ka mums būtu jāspēj pieņemt tādu integrētu pieeju arī šajās sarunās. Nu, jautājums par eh, investīcijām, par investīciju drošumu, nu, tas ir, tas joprojām sagādāms galvas sāpes, ekvadorieši to apzinās, un, un pēdējās nedēļās viņi nedaudz uh, pieklusinātāk sākuši runāt, nedaudz uh, eh, maigākā balsī sākuši dziedāt, tā teikt. Viņi gatavi sniegt mums, zināms, garantijas mums un Eiropas Savienības dalību valstīm par investīciju drošumu, un gatavi garantēt, ka, nu, šis aizsardzības. Uh, līmenis nebūs zemāks kā pastāvošajās divpusējās, eh, divpusējos nolīgumos, un to mēs esam likušais aus, un, un noteikti sarun, turpināties sarunām to paturēsim prātā. Sarunas ar Merkusūru valstīm. Nu, ļoti labprāt likt jums galdā konkrētus datumus, konkrētu grafiku. Nu, varbūt pēc uh, šo piekdienu paredzēto sarunām ar tirsniecības ekspertiem šāds grafiks arī būs mūsu rīcībā, jo tad arī redzēsim, vai tiešām pat labāk sarunās ir pietiekami daudz satura, substances. Mūsu rīcībā esošie dati liecina par to, ka jā, liec attīstās pareizajā virsienā. Bet tā, problēma ir tāda, ka šīs norādes, šos signālus esam saņēmuši no dažādām Merkusur valstīm individuāli, un tās saliekot kopā vienotā piedāvājumā. No izceļās zināms pretrunas starp uh, dalībās nostājām, kas varētu attiecīgi šo ambīciju Latīņu palaist zemāk, nu, un nu, tas jau ir pašu Merkusūru valstu uzdevums saglabāt viņu ambīcijas pietiekam augstā līmenī, nu, tiek augstā līmenī, lai reāli panāktu konkrētu progresu sarunās ar mums. Runā nu, par Meksiku un Čīlu, nav tā, ka mēs uh, gaidītu, kamēr TTIP uh, līgums uh, tiek noslēgts un stājas spēkā, tātad nu, līgums ar Ameriku. Uh, Nu, es uzskatu, ka ir iespējams eh, vienlaicīgi darīt vairākus darbus, un tāpēc, eh, vedot sarunas ar vienu valsti, mēs eh, nesēdēsim rokas klēpī salikuši runāt par darbu ar citām valstīm. Protams, zinām ierobežojumi, bet mēs turpinam sarunas gan ar Meksiku, gan Čīlu. Šajās nu, vadībā bija nepieciešams ilgāks laiks, lai uh, izparinātu, ko tad darīt īsti pēc eh, samita Santiago, kā tad eh, pie, pilnveidot eh, viņu piedāvājumu, tāpēc sarunās ar Čīlu varbūt nav tik liels izrāviens kā sarunās ar Meksiku, bet turpinās gatavošanās darbs sarunām ar Meksiku. Un esmu droši, ka tas mums palīdzēs gatavot sarunu mandātu, sarunu norādu, un tad, kad mūsu rīcībā būs sarunu norādes, tad. Uh, varēsim aktīvi iesaistīt eh, šajās sarunās eh, dažādu nozaru pārstāvis, un visi sarunās iesaistītie eh, arī apzināsies, kāds sagatavošanās darbs ir veikts, un tas attiecīgi mums ļaus ātrāk panākt mērķi, proti aktualizēt patreiz spēkā esošo nolīgumu ar Meksiku. Nu, vispēc jau pēdējais komentārs no manas puses, atgriežoties pie par Kubas jautājumu, bet arī pie jautājumu par tikpat citām sarunām. Nu, Nesmu droši, ka varētu piekrist eh, tiem kolēģiem, kas uztvēra, ka mēs šeit eh, izmantojam dubult, dubulto standartus, ka runājam vienu, daram otru, tā teikt, bet jāskatās, eh, nu, kāda standarta tiek, piemēram, dažādās pasaules daļās, dažādiem partneriem. Šeit sakriežos pie tā, ko jūs sacīja sākotnēji. par to, ka mums ir kopēja sociālā drēbe, tā sacīt, mums no Latvijas Amerikas valstīm, mēs esam sociāli ziņā ļoti līdzīgi, un tas nozīmē, ka mēs arī līdz ar to šo te Latviju, Latviju Amerikāņiem esam pacēlušies gan augstā līmenī. Tas ir izaicinājums gan mums, gan viņiem. Tātad piektais pēc šīs Latvijas pārvarēšanas, un es domāju, ka tas ir uh, labākais signāls, ko mēs varam sūtīt, raidīt visiem saviem partneriem šajā reģionā, gan tiem, ar kuriem mēs vedam sarunas, ar kuriem mums ir pastāvīgs dialogs, gan tiem, ar kuriem mēs vēl neesam sākuši aktīvu partnerattiecību procesu, tiem, kas eh, līdzīgi kā Venecijā piedzīvo zināmas grūtības, un Venecijā mums nav līguma saistību, līguma attiecību, bet ir svarīgi, lai sarunu gaitā, Merkusūra eh, sarunu gaitā mēs viņiem. Ar liktu pie sirds, eh, nu, kāds tad īsti ir šis ambīciju līmenis un, un tāpat arī, arī um, darba izpildes uh, līmenis, ko mēs sagaidām no Merkusūra partneriem. Tā kā ceru, ka šīs sarunas nedaudz pārsniegs uh, konkrēto mandātu un palīdzēs mums uzturēt mūsu uh, reputāciju reģionā. Paldies! Mēs ceram, ka jūs zināt, ka mēs varam uzturēt kontaktus. Jūs redzat, ka interesi šeit pastāv, ir daudz kolēģi, kurus tiešām ļoti interesē jūsu sarunu gaita. Un šaubu nav par to, ka kubas gadījums ir īpašs. Mēs redzēsim, kā notikuma attīstīs tālāk. Lielas paldies jums! Uh, I would like to announce that vēlos paziņot nākošo darba kārtības punktu. Viedokļu apmaiņa ar Stefanu Manservīzi. Viņš ir nesen iecelts ES delegācijas vadītājs Ankarā. Šī sanāksmes daļa ir aizslēgtām durvīm. Tie, kas drīkst šeit palikt, palieciet, bet pārējiem būs šī telpa jāpamet. dodu jums dažas minūtes, eh, lai jūs varētu pamest šo zāli, ja jums tas jādara, jo sanāksmes turpmākā daļa ir aizslēgtām durvīm. Hey. Ah. Uh, yes.